un uh, termiskie zūkņi un uh, citi atjaunamās enerģijas avoti. Un tas noteikti svarīgi mūsu nākotnes uh, nozarēm. Paldies! Paldies, līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsošana notiks rīt un tagad nāk.